Mamo! Start! Nu tad sākam darbu. Human rights, democracy, uh, forensic. Esam uh, nonākuši līdz uh, demokrātijas instrumentam. Tātad uh, šķiet, ka grāfs Lamsdors ir referents. Kur tad viņš ir? Viņš šeit nav, Andrew, vai tu varētu pārņemt viņa lomu? Vai kas ir atbildīgs par šo ziņojumu? Šķiet, ka nevienam nekas nav sakāms, grāfs Lamsdorfs. Nevar būt šeit, jo viņš pilda savus pienākumus Lībijā, veicina demokrātiju, un uh, mums vienmēr ir vajadzīgi grāfi, lai varētu veicināt demokrātiju. Uh,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 23 pār, 23 pret, norēdīts. 94. par, pret, atturas, norēdīts. FEM 7. par, pret, atturas, norēdīts. 97. par, pret, atturas, norēdīts. Kompromisa 8. par, pret pret atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie FEM 8. Par pret atturas pieņemts. 105. par pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 21 pār, 27 pret, noraidīts 103 pār, pret, atturas. 103. kas ir par? Pret, atturas, pieņemts. 104. par, pret, atturas, pieņemts. 106. par, pret, atturas, pieņemts. 99. par, pret, atturas, pieņemts. 107. par, pret. Pārbaudīsim elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Kracers kundze, Tas jums nav jādara. 25 mm, pār, 25 pret noraidīts. 16. grozījums par, pret, atturas pieņemts. 90. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Apšķirnes geschlossen. Beidzam balsot. 30 pār 18 pret pieņemts, 109 pār pret atturas pieņemts, 110 pār pret atturas pieņemts, 111 pār pret atturas pieņemts, 112 pār pret atturas pieņemts, 113 pār pret atturas. Nu, atkal nevar saprast. Pārbaudīsim elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 29 pār, pieņemts 9, 11 pār, pret, atturas, noraidīts, 114 pār, pret, atturas, noraidīts, 115 pār, pret, atturas, pieņemts, 116 pār, pret, Pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. Beidzam balsot. 25 pār 25 pret. Norādīts. Tālāk pārējām pie 117. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 165. Nē, atvainojiet, FEM 9. par, pret, atturas, pieņemts. 121. par, pret, atturas, pieņemts. 122. par, pret, atturas, pieņemts. 123. par, pret, atturas, pieņemts. 17. 124. 125. par pret atturas pieņemts. 126. par pret atturas pieņemts. 129. par pret atturas pieņemts. 127. atkrīt. 18. par pret atturas norādīts. 19. par pret pret atturas pieņemts. Tālāk pāriem pie 20. par pret atturas pieņemts. 133. 34. par pret atturas pieņemts. FEM 12. par pret atturas pieņemts. Tālāk pārējām pie FEM 13. Kas par? Pret. Atturas norēdīts. FEM 14. Pret. Atturas pieņemts. FEM 15. Kas par? Pret. Atturas norēdīts. 22. par? Pret. Atturas pieņemts. 136. par. Atkrīt atvainojot. 137. par. Pret. Tātad vēlreiz, kas ir par? Pret. Pieņemts. 23. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 138. par pret atturas pieņemts. 139. par pret atturas norādīts. 139. bija norādīts. It's closed. Tātad balsojums par šo grozījumu ir noslēdzies. It was not my idea. <laughs> Who was it? We talked about the beer uh, last time. Tā nu galīgi nebija mana doma. Mēs pagājušajā runājām, ka tie, kas aicina pārbaudīt elektroniski, dabūs uzsaukt tāliņu. Tātad, kurš aicināja pārbaudīt elektroniski? Labi, strādājam tālāk. FM 16, kas par? Pret? atturas noraidīts. 140. par pret atturas pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. FEM 18. par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Man šķiet, ka bija pieņemts, bet pārbaudīsim. Geschlossen. Beidzam balsot. 29 pār pieņemts. 917 pār pret atturas noraidīts. 141 pār pret atturas noraidīts. 142 pār pret atturas noraidīts. 143, 144 par, pret, atturas, pieņemts. 9, 18 par,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 pret atturas pieņemts. 152. par pret atturas pieņemts. 9. kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad pāriesim pie 158. par pret atturas pieņemts. 923. par pret Pieņemts. 904. 124. ir 924. Eh, jau ir kārtībā. FEM 20. kas par? Pret. Atturis norādīts. Tātad pieņemts. Jāpārbauda.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 Pieņemts. Jāpārbauda elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Pieņemts. 168 par, pret, atturas, norādīts. Kompromiss desmitais par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk pārējām pie 168. Nē, tas arī atkrīt 169. pār pret atturas norādīts. 925. pār pret atturas norādīts. 27. pār pret atturas pieņemts. 170. pār pret atturas norādīts. FEM 23. par pret pieņemts. 28. par tātad FEM 23. balsojam elektroniski, sākam balsot. Angenommen. Beidzam balsot. Angenommen. Angenommen. Pieņemts. Nu, te būs jāuzsauc puse no aliņa. 28. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 10. Par. Pret. Atturas. Pieņemts. 171. Par. Pret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 32. par pret atturas pieņemts. 12. kompromiss. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. Pārējiem pie 13. kompromisa par. Pret. Atturas pieņemts. Pārējiem pie 11. kompromisa par. Pret. Atturas pieņemts. Tālāk Pāriesim pie 128. par pret atturas pieņemts. Trīsdesmit pieci, trīs seši, trīs septiņi kopā, kas ir par šiem trim grozījumiem? Pret, atturas, pieņemts. 38. par, pret, atturas, norēdīts. 39. par, pret, atturas, norēdīts. Fem pirmais par, pret, atturas, norēdīts. Fem otrais par, pret, atturas, pieņemts. Pirmais par, pret, atturas, pieņemts. 40. kā arī otrais mutiskais grozījums par, pret, atturas, pieņemts. 91. par, pret, atturas, norēdīts. Pirmais kompromiss par,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 46. par atkrīt. Jā, tas bija atkarīgs no FEM trešā grozījuma. 46. kas bija par? Pret. Atturas. Pieņemts. Bet tomēr būs jāpārbauda elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 27 pār pieņemts. Fem 4. Kas ir par? Pret. Atturas. Noraidīts. Kompromiss 2. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Pārējām pie 51. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 52. par. Pret atturas noraidīts, 55. par, pret, atturas pieņemts, 93. par, pret, atturas noraidīts. Piecdesmit septītais par, pret, atturas, noraidīts. Budžeta ceturtais par, pret, atturas, noraidīts pieņemts. Kompromiss trešais par, pret, atturas, pieņemts. Tālāk pāriem pie piektā grozījuma, kas ir par, pret, atturas, pieņemts. Pāriem pie ceturtā kompromisa par, pret, atturas, pieņemts. Piektais kompromiss. Kas ir par? Pret atturas pieņemts. 81. Par? Pret atturas pieņemts. Fem sastais. Par? Pret atturas noraidīts. 82. par? Pret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 pret, atturas, pieņemts. 91. par, pret, atturas, noraidīts. 12. par, pret, atturas, pieņemts. 13. par, pret, atturas, pieņemts. Budžeta 7. par, pret, atturas, pieņemts. 14. par, pret, atturas, pieņemts. Budžeta astotais atkrīt. Tagad paliek tikai budžeta grozījumi, bet uh, balsosim par sarunu mandātu. Sākam balsot. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Šķiet, ka šīs sanāksmes beigās mēs būsim piedzērušies. 49 pār, neviens pret, 4 atturās. Es domāju, ka mūsu darbs nebūs veltīgs. Tagad pāriesim pie finanšu instrumenta izveidas sadarbībai attīstības jomā. Gomes kundzes šeit nav. Varbūt, ka viņi palīdz Lamsdorf kungam Lībijā. Vai kādam ir kas sakāms, kas pārstāv Gomeses kundzi un sociāldemokrātus? Monis kundze. Labi. Pāriesim pie balsošanas. 41. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Pirmais kompromiss par. Pret. Atturas. Pieņemts. Četrdesmit trešais par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais kompromiss par, pret, atturas, pieņemts. Pāriesim pie devītā grozījuma. Par, pret, atturas, pieņemts. Desmitais par, pret, atturas, pieņemts. 46. par, pret, atturas, pieņemts. 47. par, pret, atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. 3. kompromisa par pret atturas pieņemts. 4. kompromisa par pret atturas pieņemts. 5. kompromisa par pret atturas pieņemts. 51. par pret atturas pieņemts. 52. par pret pārbaudīsim elektroniski. Bet šķiet, ka bija noraidīts. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 par, 25 pret pieņemts. 53 par, pret, atturas, noraidīts.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 pieņemts. 59. par. Pārbaudīsim elektroniski. Ist Abstimmung ist. Beidzam balsot. 22 pār 23 pret noraidīts. 20 pār pret atturas pieņemts. Kompromiss septītais par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas, pieņemts. 25. par, pret, atturas, pieņemts. 26. par pret atturas pieņemts. 62. par pret atturas pieņemts. 63, 64, 65 par pret atturas pieņemts. Mutiskais grozījums 1 par pret atturas pieņemts. 66. par pret atturas pieņemts. Vai mēs varam apkopot visus prātnieku grozījumus? Kas par? Pret. Atturas. Pieņemts. 72. par. Pret. Atturas. Pieņemts. Otrais mutiskais par. Pret. Atturas. Pieņemts. 73. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 27. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 28. par, pret, atturas, pieņemts. Kompromiss 8. par, pret, atturas, pieņemts. 29. par, pret, atturas, pieņemts. 2. par, pret, atturas, pieņemts. Vai mēs varam apkopot Brantneru grozījumus no 31. Ā, mēs nobalsojam. Tad kas ir par otro grozījumu? Pieņemts. 31. Mauro kungs vēlējās izteikties. Presidente, un emendamento orā. Paldies, priekšsēdētāji, mutisks grozījums man ir, kur es gribētu piedāvāt, ko, e, par kuru arī referents sacīja, ka tā ir par lunas tekstu angļu valodā. Ir svarīgi tas, lai jā, Eiropas Savienības ārējās politikas nedarbotos pret attīstības valstu pūliņiem, lai varētu sasniegt e, tūkstošgadus attīstības mērķi saskaņā ar līgumu par Eiropas Savienības funkcionēšanu. Frau Brandner damit einverstanden? Frau Brandner ist einverstanden. Brandners kundze, vai jūs piekrītat? Viņa piekrīt. Tātad Balsojam par 31. kas par, pret, atturas, pieņemts. 32. par, pret, atturas, pieņemts. 33. par, pret, atturas, pieņemts. 34. par, pret, atturas, pieņemts. 35. par, pret, atturas, pieņemts. 36. par, pret, atturas, pieņemts.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 Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 par, 28 pret noraidīts. 5. par, pret atturas pieņemts. 6. par, pret atturas pieņemts. 7. par, pret atturas pieņemts. Elektroniski balsosim, kas ir par, Beidzam balsot. Nu, tas jau ir pasaules rekords. Piecdesmit četri par. Neviens pret, neviens neaturās. Vēlam veiksmi mm, referentē, kuras šobrīd nav klāt. Šķiet, ka viņa ir izvēlējusies pareizo ceļu nebūt šodien šeit. Es arī tūlīt došos prob. Tagad mēs pāriesim pie Brantners kundzes ziņojuma stabilitātes instrumenta izveide. Brantners kundze, vai ir kas sakāms? Nē. Pirmais kompromiss grozījums. Kas par? Pret? Atturas? pieņemts. 92. par, pret, atturas, pieņemts. 94. par, pret, atturas, noraidīts. 96. par. 95. kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 96. par, pret, atturas, pieņemts, nenoraidīts. 95. par, pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 13. Kas ir par? Pret atturas pieņemts. 97. par? Pret atturas noraidīts. 5. kompromisa par? Pret atturas pieņemts. Pārējiem pie simtā par pret atturas pieņemts. 101. par pret atturas pieņemts. 102. par pret atturas pieņemts. Kompromiss sastais. Jāpārbauda elektroniski. 102. Šķiet, ka mēs patiešām piedzersimies. Sākam balsot. Beidzam balsot. 35 par 18 pret pieņemts. Kompromiss sastais par pret atturas pieņemts. 106 par pret atturas noraidīts. Kompromiss septītais par pret pret atturas pieņemts. Budžeta septītais par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim elektroniski. Ah, ja, äh, hm? ein, zu viele Grünen. Wir haben zu viele Grüne. Par daudz zaļo ir nobalsojuši. Joprojām ir septiņi balsotāji, no zaļajiem vakar arī bija septiņi. Bitte schließen. Lūdzu, beidzam balsot. 30 pār 25 pret pieņemts. Tātad tas bija par budžetu septīto. 17. par pret atturas pieņemts. 109. par. Vai mēs varētu apkopot lozinga grozījumus līdz 123. Eh, Kas ir par šiem grozījumiem? Kas ir pret? Atturas noraidīt. Pārējiem pie budžeta 8. par. Pret atturas pieņemts.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 pieņemts. 21. par, pret, atturas, pieņemts. 90. par, pret, atturas, noraidīts. 128. par, pret, atturas, pieņemts. 22. par, pret, atturas, pieņemts. 23. par, pret, atturas, pieņemts. 24. par, pret, atturas,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 atturas noraidīts. Budžet 11. par pret atturas pieņemts, bet pārbaudīsim elektroniski. Beidzam balsot. 23 pār 30 pret norēdīts. 28. par pret atturas. Mm, šķiet, ka rezultāts tāds pats, bet pārbaudīsim elektroniski arī 28. grozījuma balsojumu. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 13 pār 40 pret. Tas jau ir ticamāk noraidīts. Te ir tāds klusējošais vairākums, kas uh, nepiedalās balsošanā vispār. 135. par, pret atturas pieņemts. 29. par, pret atturas pieņemts. 30. par, pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 pār 25 pret pieņemts. Pārējiem pie kompromisa 8 par pret atturas pieņemts. Pie kompromisa 9 par pret atturas pieņemts. Kompromisa 10 par pret atturas pieņemts. 33. par. Tātad 33. grozījums. Kas ir par? Pret. Atturas. Pieņemts. 34. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 35. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 36. ar mutisku grozījumu. Par. Pret. Atturas. Pieņemts.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 Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 32 pār, 24 pret pieņemts. 44. pār, pret atturas pieņemts. 19. pār, pret atturas norādīts. 45. pār, pret atturas pieņemts. 46. pār, pret atturas pieņemts. 154. par. Nē, atkrīt. Pārējām pie 47. 920. par. Pret atturas. Pieņemts. 48. par. Pret atturas. Pieņemts. Kompromiss 11. par. Pret atturas. Pieņemts. Pārējām pie 158. par. Pret atturas. Pieņemts. Nē, noraidīts.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 Pārbaudīsim elektroniski. Man gan šķiet, ka ir noraidīts. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 pār 30 pret noraidīts. 49 pār pret atturas. Nav skaidrs. Pārbaudīsim elektroniski. Sākam balsot. Die Abstimmung. Beidzam balsot. Noraidīts ar 27 par 27 pret. 921 par. Pret. Atturas. Noraidīts. Inta 4 par. Pret. Atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 26 pār, 30 pret norēdīts. Pārīsim pie 162 pār, pret, atturas, pieņemts. 163 pār, pret, norēdīts. 50 pār, pret, atturas, pieņemts. 164 pār, pret, atturas, norēdīts. 165. par, pret, atturas, noraidīts. 51. par, pret, atturas, pieņemts. 167. par, 168. atvainojiet. Kas ir par? Pret, atturas, noraidīts. 52. par, pret, atturas, pieņemts.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 pret atturas pārbaudīsim elektroniski. Tā ir interesanta kombinācija. Glaube abgelehnt, aber die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 22 pār 32 pret norēdīts. Pārējam pie 57. par pret atturas pieņemts. 58. par pret atturas pieņemts. 59. par pret atturas pieņemts. 177. par pret atturas pieņemts. 178. Vai mēs varam līdz 186. balsot kopā? Kas ir par šiem grozījumiem? kas ir pret, atturas, noraidīt. 61. par, pret, atturas, pieņemts. Inta 7. par, pret, atturas, pieņemts. Inta 7. tātad tika pieņemts 188. par, pret, atturas, pieņemts norādīts. 62. par pret atturas pieņemts. 63. par pret atturas norādīts. 924. par pret atturas pieņemts. 64. par pret atturas pieņemts. Int 8. atkrīt, 65. Te ir balsojums pa daļām. Brandners kundze, vai jūs varētu paskaidrot? Paldies! Jā, mēs. Es, lai eh, paspērtu soli pretī tautas partijai un sociāldemokrātiem, ierosinu balsojumu par daļām attiecībā uz adequate response to major threats. Un te ir iesaku šo frāzi atstāt tekstā. Un uh, tālāk otrā daļa, kura runa par ārkārtas plānošanu attiecībā uz farmaceitiskajiem krājumiem. Es ierosinu te likt plusiņu, kas nozīmē, ka šis, uh, šī, šī daļa pazūd no teksta. 65. par. Pirmā daļa pret noraidīts. Noraidīts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. 925. par pret atturas pieņemts. 67. par pret atturas pieņemts. Inta 9. par pret atturas pieņemts. 68. par pret atturas pieņemts. Kompromisa 2. par pret atturas pieņemts. 3. par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 77. par pret atturas noraidīts.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 noraidīts, 81. par, pret, atturas, pieņemts, 94. par, pret, atturas, pieņemts, 82. par, pret, atturas, noraidīts, 83. par, pret, atturas, pieņemts, 84. par, pret, atturas, noraidīts, 6. Trejās daļās. Pirmā daļa, kas par pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas pieņemta, trešā daļa, nē, pārbaudīsim elektronisku otro daļu. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. 29 pār 27 pret pieņemta. Trešā daļa pār pret atturas pieņemta. Brantners kundze neizrādēt no savu prieku tik uh, uzskatāmi. 85. par pret atturas pieņemts. 86. par pret atturas noraidīts. 87. par pret. Nu, kas tad notiks? Sociāldemokrāti balso jā vai nē? Pret. Tā tad ir noraidīts. Trešais kompromis grozījums par pret atturas pieņemts. Pārējām pie astotā par pret atturas pieņemts. Kompromiss ceturtais par pret atturas pieņemts. Pārējiem pie 89. par, nē, atvainojiet, atkrīt, pie 10. par, pret atturas pieņemts. Budžeta 4. par, pret atturas pieņemts. Budžeta 5. par, pret atturas pieņemts. Budžeta 6. par, pret atturas pieņemts. Nākamie vēl nav gatavi. Un balsojam par sarunu mandātu elektroniski. Sākam balsot. Die Abstimmung ist geschlossen. Beidzam balsot. Tātad beidzam balsot. Pieņemts ar 54 pār, 2 pret, neviens neatturās. Brantners kundze. Jā, es vēlētos pateikties ēnu referentiem par sadarbību. Paldies, un es vēlētos arī pateikties Markusam, kas uh, dodas atpakaļ uz uh, Spāniju, strādāt Spānijas ārlietu ministrijā, bet es domāju, ka viņš paveicis lielisku darbu šeit Eiropas parlamentā. Hmm? Damen und Herren, bevor wir hier die. Dāmas un kungi, pirms mēs, eh, pirms es nododu priekšsēdētāja krēslu citam kolēģim, es vēlējos sveikt eh, Tunekīlens kundzi, kungu dzimšanas dienā. Still... I can, I can... Kolēģi, jā. So, colleagues, we can start with uh, the last voting uh, in our committee before the vacation. So... Sāksim ar, uh, uh tagad pāriesim pie pēdējā balsojuma mūsu komitejā pirms brīvdienām. Tātad uzreiz pārējām pie balsošanas 9.16. Kas par? Pret atturas pieņemts. Inta 12 pa, Inta 2 par pret atturas pieņemts. DV 17 par pret atturas noraidīts. Inta 3 un DV 18, kas ir identiski, kas par pret atturas noraidīti. 39. grozījums par, a nē, tas atkrīt, tad, tad nav jābalso. A nē, Tomēr ir jābalso par 39. kas par pret atturas pieņemts. Pirmais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Desmitais grozījums, kas par pret atturas nora, pieņemts. Vienpadsmitais grozījums, kas par pret pret atturas pieņemts. 12. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 13. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 43. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 14. kas par pret atturas pieņemts. Tas bija identisks ar DV26 Tagad 45. grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 15. kas pār pret atturas pieņemts. 9.28, kas pār pret atturas noraidīts. 47. kas pār pret atturas noraidīts. 9.29, kas pār pret pret atturas noraidīts. Inta 5, kas par pret atturas noraidīts. 16, kas par pret atturas pieņemts. 9, 30 par pret atturas noraidīts. 49, kas par pret atturas noraidīts. Budžets 13, kas par pret atturas pieņemts. DV31, kas par pret atturas norēdīts. DV32, kas par pret atturas pieņemts. Budžets 14, kas par pret atturas pieņemts. DV33, kas par pret atturas norēdīts. 51. kas par pret atturas pieņemts, 52. kas par pret atturas noraidīts, 53. kas par pret atturas pieņemts, 9.34, kas par pret atturas noraidīts, ba budžets uh, 15, kas par pret atturas noraidīts. Šķiet, ka jābalsta arī par 54. grozījumu, tātad balsojam, kas par pret atturas norādīts. 55. un 56. grozījums, kas par pret atturas pieņemti, 57. kas par pret atturas pieņemts, 9.35 un Inta 7, kas par šiem pret atturas pieņemti,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 Šai gadījumā jāpārbauda rezultāts balsojot elektroniski. Balsojam par 61. grozījumu. Please close the vote. Beidzam balsot. Jā, par 61. mēs balstojām. Tātad tas, šis grozījums ir pieņēmts. Tagad 62. un 63. kas ir identisks, kas pār pret atturas pieņemti. Uh, 65. grozījums, balsojums divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta, 17. kas par pret atturas pieņemts, 19. kas par pret atturas pieņemts. Otrais kompromiss, kas pār pret atturas pieņemts. 9.40, kas pār pret atturas pieņemts. 67. kas pār pret atturas noraidīts. Inta 8, kas pār pret atturas pieņemts. Inta 9, kas pār pret atturas pieņemts. 9.41, kas pār pret atturas pieņemts. 68. kas pār pret pret atturas norādīts. Budžets 16, kas par pret atturas pieņemts. Budžets 17 divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemtu, otrā daļa, kas par pret atturas noraidītā. Budžets 18, kas par pret atturas pieņemts, kompromiss 3, kas par pret atturas pieņemts, 73, kas par Broka kungs. Mēs dažādām grupām vienojāmies par jaunu formulējumu, kas padara skaidrāku formulējumu. Tā tad var piešķirt uh, finansējumu kaimiņu valstīm, bet ja nav iespējams īstenot nacionālo plānu uh, dažādu apstākļu dēļ, tad var uh, izmantot demokrātijas fondu. Tātad tas ir jaunais 73. grozījuma formulējums, kas atbalsta jauno formulējumu, kas pret atturas. Vai jūs vēlaties uzstāties? Jautā priekšsēdētāji. Es esmu referents, saka Broka kungs, un viņš ir iesniedzis mutisku grozījumu. Priekšsēdētājs, turpināsim darbu, ne, nesaprot, ko tas viss te nozīmē. Tātad 73. grozījums kopā ar mutisku grozījumu, kas ir pār pret atturas pieņēmts budžeta 19, kas par pret atturas pieņemts, budžeta 21, kas par pret atturas pieņemts, 74, kas par pret atturas pieņemts, 75, kas par pret atturas pieņemts, 76, kas par pret atturas pieņemts, 77, kas par pret pret atturas pieņemts, 78. kas par pret atturas noraidīts, 7. Brantners kundze, lūdzu jums vārds. Jā, pavisam īsi gribēju teikt. Šis grozījums tagad ir pārcelts pirms 77. grozījuma. Saturs nemainās, mainās tikai vieta. Labi, saka priekšsēdētājs, 79. grozījums. Mums par to ir jābalso. Kas par? Pret atturas tas ir pieņemts. 80. kas par? Pret atturas pieņemts. Tagad 81. kas par? Pret atturas pieņemts noraidīts, 82. un 83. identiski, kas par pret atturas pieņemti, 9.45 un 9.46, kas par šiem pret atturas noraidīti, Inta 10, kas par pret atturas noraidīts, 9.48, kas par pret atturas pieņemts. Tagad um, 86. kas par pret atturas noraidīts. 87. kas par pret atturas noraidīts. 88. kas par pret atturas noraidīts. 4. kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Tagad varam balsot kopā par budžetu 22 un budžetu 23, kas par pret atturas noraidīti. 20. ir atsauks, tagad 89. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Deviņdesmitais, kas par pre de budžeta 22. grozījums tika noraidīts, tādēļ mums jābalso par 90. un 50. pārpret atturas noraidīts, pārbaudīsim elektroniski, balsojot par 90. grozījumu un 950. grozījumu. Please close the vote. Beidzam balsot. It's adopted with 26. Pieņemts ar 26 balsīm par un 24 pret jums. Tā tomēr bija taisnība. Tagad pārējām pie 951. Kas par? Pret. Atturas. Arī nebija skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 951 grozījumu. Please close. Beidzam balsot. Šis grozījums ir noraidīts. Inte 12, kas par pret atturas noraidīts. 91, kas par pret atturas pieņemts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 953 kas par pret atturas noraidīts. 96. kas par pret atturas noraidīts. 22. kas par pret atturas nebija skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 22. grozījumu. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņēmts ar 31 balsu par un 20 pret. 98. un 954. kas par pret atturas pieņemti. 955, kas par pret atturas noraidīts. 956, kas par pret atturas pieņemts. 23. kas par pret atturas pieņemts. 99. kas par pret atturas noraidīts. Budžet 28. kas par pret atturas pieņemts. 100. un budžet 29. kas par pret atturas pieņemti. Inta 18 un dev, inta 19, kas par pret atturas pieņemti. Tagad budžeta otrais, kas par pret atturas noraidīts. Budžeta trešais, kas par pret atturas noraidīts. DV1, kas par pret atturas noraidīts. DV2, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 9,4 divās daļās. Kas par pirmo daļu? U, pret. Atturas. Noraidīta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta. 26. kas par pret atturas nav skaidrs rezultāts. Balsosim elektroniski par 28 grozījumu. Beidzam balsot. Un noraidīts ar 25 balsīm par un 27 pret. Otrais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 28. kas pār pret atturas noraidīts, 29. kas pār pret atturas pieņemts, Trešais, kas par pret atturas pieņemts. DV7, kas par pret atturas pieņemts. DV8, kas par pret atturas pieņemts. Budžets 7, divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemt. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. Inta viens, kas par pret atturas noraidīta. Sestais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Septītais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 36. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Astotais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Astotais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Devītais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Devītais budžets, kas par pret atturas pieņemts. 38. kas par pret atturas pieņemts atturas. Nav skaidrs rezultāts. Balsojam elektroniski par 38. grozījumu. Man izskatījās, ka noraidīts, bet pārbaudīsim. 38. grozījums. Please close the vote. Beidzam balsot. Ir noraidīts 26 balsas pret 18 pār budžeta uh, desmitais par pret atturas noraidīts. Tagad mums ir jābalsto par pilnvarām. Balstojam elektroniski. Vēl diviem kolēģiem ir jābalso. Labi. Beidzam balsot, 49 ir pār, neviens nav pret un 3 atturējušies. Apsveicam mūsu referentu Broka kungu. Kam? Jā. Yeah. I was too optimistic, I forgot the last one biju pārāk liels optimists un aizmirsu, ka mums vēl viens balsojums ir palicis, un tas ir tāds biezs balsošanas saraksts. Tūlīt sāksim. 28. grozījums, kas par? kas līdīs, tā, tā ir fiskultūra, kas veselīga, it īpaši pirms brīvdienām. Tā tā 28. grozījums, kas par pret atturas noraidīts, 29. kas par pret atturas noraidīts, pirmais kompromiss, kas par pret Atvainojiet, kolēģi, mums ir pirms pirmā kompromisa jābalso par 30. grozījumu, kas par pret atturas. Grozījums ir pieņemts, un tagad pārējām pie pirmā kompromisa, kas par pret atturas pieņemts. 31. 35. grozījums, kas pārpret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 42. kas par pret atturas noraidīts. 43. grozījums balsojums daļā, pa daļām. Kas par pirmo daļu? Kas pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas pār pret atturas noraidīta.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 atturas pieņemts, 48. par pret nav skaidrs rezultāts. Mums jābalso elektroniski par 48. grozījumu. Vēl septiņi kolēģi nav nobalsojuši. Vēl 6, 5. Labi, beidzām balsot. Un noraidīts ar vienas balss pārsvaru. Otrais kompromiss, kas par? Referents. Tātad balsosim par otro kompromisu. Ir zināmas sarežģījumi ar tautas partijas grupas balsošanas sarakstu, kur it kā būtu jābūt plusiņam par šo kompromisu. Kas ir par kompromisu? Pret atturas pieņemts. 54. kas par pret atturas noraidīts. 55. kas par pret atturas atturas noraidīts. 58. kas pa, es atvainojos, 56. grozījums, kas par, pret atturas pieņemts. 57. kas par, pret atturas noraidīts. 58. kas par, pret atturas noraidīts. 59. kas par, pret atturas noraidīts atturas noraidīts. 59. To labi, jūs vēlaties, lai mēs balsojam elektroniski, balsosim elektroniski par 59. There's never a vote. Please close the vote. Beidzam balsot. noraidīts ar 27 balsīm pret un 21 balsi par. Tagad 60. grozījums, kas par pret atturas pieņemts, 61. par pret atturas noraidīts, 63. kas par pret atturas pieņemts, 64. kas par pret atturas noraidīts.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 pret atturas pieņemts. 72. grozījums, kas pār pret atturas. Mums jāpārbauda rezultāts balsojot elektroniski par 72. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts ar lielu balsu vairākumu. 73. kas pār pret atturas pieņemts. 74. kas pār pret atturas pieņemts. 75. kas pār pret atturas noraidīts, 76. kas pār pret atturas pieņemts, 77. kas pār pret atturas noraidīts. 79. kas par pret atturas pieņemts. 78. kas par pret atturas pieņemts. 80. kas par pret atturas noraidīts. 81. kas par pret atturas pieņemts. 84. kas par pret atturas noraidīts. Vai vēlaties balsot elektroniski par 84. labi, balsosim elektroniski. Vēl pieci kolēģi nav nobalsojuši, viņiem ir ievietots kartītas balsošanas iekārtā, bet viņi nav nobalsojuši. Beidzam balsot noraidīts ar 28 balsīm pret un 21 par. 85. kas par pret atturas noraidīts. 86. kas par pret atturas pieņēmts. 87. kas par pret atturas pieņēmts. 88. kas par pret atturas pieņēmts. 89. balsojums pa daļām, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta, 90. kas par pret atturas noraidīta, 91. kas par pret atturas pieņemts. 92. kas par pret atturas noraidīts, 93. kas par pret atturas noraidīts, 94. kas par pret atturas noraidīts, 95. balsojums par daļām, kas par pirmo daļu pret atturas noraidītam kas par otro daļu pret atturas noraidīta. 96. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 97. kas par pret atturas noraidīts. 98. divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas noraidīta. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta. 99. kas par pret atturas noraidīts, 100. kas par pret atturas pieņemts, 101. kas par pret atturas. Nav skaidrs rezultāts, balsojam elektroniski par 101. grozījumu. Again, five colleagues are not here. Vēl pieci kolēģi nebalso. Beidzam balstot. Noraidīts ar 25 balsīm pret. Ceturtais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. 107. kas par pret atturas noraidīts. Piektais kompromiss, kas par pret atturas pieņemts. Pārējām pie 117. kas par pret atturas pieņemts. 118. par pret atturas noraidīts. 120. ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 121. kas par pret atturas noraidīts. 122. Da, balsojums pa daļām, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta, otrā daļa par pret atturas noraidīta. Otrā. Balstojam par 122. grozījumu otro daļu elektroniski. Beidzam balsot. Un tiešām šī daļa ir noraidīta ar divu balsu pārsvaru. Sestais kompromiss. Mutisks grozījums, ko iesniedz Broka Krunks. Es domāju, ka ir panākta vienošanās ar tautas partijas un sociālistu grupas pārstāvjiem, ja jūs palūkojaties uz septītā kompromisa tekstu tekstu. Polarizācija pa politiskajām un uh, sekulārajām līnijām, un šeit būtu jāraksta padziļināta polarizācija Turcijas sabiedrībā. Uh, būtu labi arī citi kompromisa sagatavotāji varētu atbalstīt šādu priekšlikumu. Priekšsēdētāji, saka Dafa kungs, es ne īsti izprotu, ko jūs ar to gribat teikt. Dafa kungs, kāds tieši ir jūsu jautājums? Ko tas nozīmē, ja saka Dafa kungs? Tas nozīmē, ka mēs nekoncentrējamies uh, specifiski uz sekulāri reliģiskajām uh, aspektiem, bet uh, uz polarizāciju Turcijas sabiedrībā kā tādu. Mēs šeit runājam vispārīgi par padziļinātu polarizāciju Turcijas sabiedrībā, īpaši neatsaucoties uz sekulāriem un reliģiskajiem jautājumiem. To... Dāfa kungs, kolēģi, vai mēs atbalstām šādu, šādu kompromisu numur 6 ar mutisko uh, Broka kunga grozījumu? Labi, tad balsojam par sesto kompromisu. Kas par? Pret? Atturas. Un tas ir pieņemts kopā ar mutisko grozījumu. 129. grozījums. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Simtu divdesmit sestais, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 127. ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts. 128. kas par pret atturas pieņemts. Nākošie četri Majerkunga grozījumi. 130, 131 un 132. Trīs grozījumi kopā blokā, ko iesniedz Majerkungs. Vai viņš ir zālē? Nē. Tad balsojam par 130. To, kas par? Broka kungs saka, ka esam jau nobalsojuši par vienu no šiem grozījumiem, kas bija iekļauts divreiz balsošanas sarakstā. Tātad 129. jau ir nobalsots, tagad 130. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 131. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 132. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. Septītais kompromiss par pret atturas pieņemts. Tagad 136. Kas par? Pret. Atturas noraidīts. 143. Kas par? Pret. Atturas pieņemts. 144. Kas par? Pret mums jāpārbauda balsojot elektroniski par 144. grozījumu. Yes, please close the vote. Do we have voted? Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts ar 23 balsīm par 20 pret. 145, kas par pret atturas pieņemts. 147, kas par pret atturas noraidīts. 147. grozījums rezultāts jāpārbauda balsojot elektroniski. Sākam balsot. Beidzam balsot tas ir noraidīts ar 27 balstīm pret un 21 par 148, kas par pret atturas pieņemts, 149, kas par pret atturas noraidīts, 150, kas par pret atturas pieņemts. Simts sešdesmit sestais, kas par pret simtu piecdesmit piektais atkrīt, ja ir ja pieņemts sastais kompromiss, tā šeit ir teikts. Līdz ar to mums ir atšķirīgi balsošanas saraksti, tā izskatās, saka priekšsēdētājs. Nu, ko tad darīsim? Reporter. I think the reference. Eh, manuprāt, pēc tam, kad mēs panācām vienošanos par sesto kompromisu, mēs vienojāmies, ka viss šis kompromiss iekļauj visus grozījumus par Turciju, un tas bija, kas bija vecajā sarakstā. Uh, Tātad šis kompromiss ir viss, ko mēs sakām par Turciju, un neko vairāk mēs nesakām, lai neradītu sarežģījums, un es aicinātu pieturēties pie uh, vienošanās, ko ēnu referenti panāca vakar vakarā. Tātad līdz ar to, līdz 69. Uh, uh, visi ir iekļauti sastajā kompromisā. Labi, ieklausīsimies mūsu referenta padomā un tagad balsojam par 168 grozījumu, kas par pret atturas noraidīts, 167, kas par pret atturas pieņemts, 168, kas par pret atturas pieņemts, 169, kas par pret atturas pieņemts, 170 ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts atturas pieņemts, 171 ar mutisku grozījumu, kas par pret atturas pieņemts, 172, kas par pret atturas nav skaidrs uh, rezultāts, tādēļ jābalso elektroniski par 172 grozījumu. Beidzam balsot. grozījums noraidīts ar 25 balsīm pret, 21 pār 100, 73, kas pār pret atturas pieņemts, 174, kas pār pret atturas pieņemts, 175, kas pār pret atturas pieņemts, 176, kas pār pret atturas pieņemts, 177, kas pār pret atturas noraidīts, 178. kas par pret atturas noraidīts. 179. divās daļās, kas par pirmo daļu pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas noraidīta jābalso mums tomēr elektroniski par 179. grozījumu otro daļu. Please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemta ar vienas balss pārsvaru. 180 in favor. 180, kas par? Pret. Atturas noraidīts.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 atturas noraidīts. 185. kas par pret atturas pieņemts. 186. kas par pret atturas pieņemts. 187. divās daļās, kas par pret atturas pieņemta. Otrā daļa, kas par pret atturas pieņemta atturas. Mums jāpārbauda balsojot elektroniski, jo rezultāts nav skaidrs. Es man nu patikai teica, ka otrā daļa atkrītot, jo esam pieņēmuši 181. grozījumu, un tad šī daļa atkrīt. Līdz ar to 187 Tais grozījums vispār nebija jābalso, jo tas atkrīt, es atvainojos. Pārējām pie 188. grozījuma. Kas pār? Pret. Atturas. Mums jāpārbauda rezultāts balsojot elektroniski par 188. grozījumu. Beidzam balsot. Un tas ir pieņemts 189. kas par pret atturs pieņemts. 191. ar 5. mutisko grozījumu, kas par pret mums jābalso elektroniski par 191. grozījumu. Ar mutisko grozījumu rezultāts nebija skaidrs. Madam, Lunaček, Frau Lunaček. Lunaček skundze, lūdzu. Jā, es gribēju izteikties par 191. grozījumu. Esmu ēnu referents manā grupā par Dienvidu Kaukāzu, un es lūgtu atsaukt Līzeku kungu mutisko grozījumu, par ko nebija panākta vienošanās ar ēnu referentiem, un es aicinātu vispār balstot pret, jo asociācijas nolīgumos, par kuriem mēs nobalsējam ar Armēniju un Azerbaidžānu, šeit bija cits formulējums. Un tad iznāk, ka ir dubultie standārti runājot par dienvidu Osetiju un. Uh, Ja mēs tagad sakam, ka uh, Kalnu Karabaha nav okupēta teritorija, uh, tad iznāk, ka ir dubult standarti, jo tas ir pretrunā ar asociācijas līgumiem, ko esam nobalsojuši mūsu parlamentā. Es aicinu atsaukt mutisko grozījumu, jo par to netika panākt vienošanās ar ēnu referentiem un vispār aicinu balsot pret, jo uh, es jau minēju šos iemeslus. One, so please. The floor is yours. Uh, on behalf of the socialist... Sociālistu grupas vārdā mēs piekrītam Lunačekas kundzei. Mr. Landsbergis. Landsbergis kungs. Paldies. Nevaru piekrist. Uh, Esot delegācijas vicepriekšsēdētājs, tāpēc, ka šis grozījums Mr. Landsbergis, please take care with the microphone. Eh, Landsbergis, kungs, lūdzu, izturieties uzmanīgāk pret mikrofonu. Diemžēl runātājs nav dzirdams. But we cannot start a debate here, Mr. Landsberg. Eh, Landsberg kungs, mēs nevaram sākt debatas eh, pār šo jautājumu. Mēs balsojam. Vai nu mēs pieņemam vai noraidām. Eh, ir fakts par Kalnu Karabahu runājot. Tā nav. Landsberg kungs, mēs nevaram uzsākt debatas pār šo jautājumu. Vārds ir referentam, un pēc tam mēs liekam uz balsošanu. Broka kungs, es domāju, ka varbūt kompromiss ir iespējams, ja jūs ņemat rakstisko tekstu, kas ir piedāvāts un pieturaties tam, bet eh, ieskaitot Krievijas okupācijas jautājumu dien, Dienvidu Osetiju un Abhāzijā. As as Paturiet to, kā ir, un iekļaujiet jo, ja mēs runājam par Kalnu Karabahu un Piedņestru, nerunājam par Dienvidosētiju un Abhāzijas eh, Krievijas okupāciju. Tie būtu dubult standarti. So, then... Ja tas nav pieņemams, tad liekam uz balsojumu līdzekmutisko grozījumu. Kolēģi, mēs nevaram sākt debates Sociālisti lūdzu. Tā kā tas ir motisks grozījums, pat ja viens deputāts to bloķē, tad to nevar likt uz balsojumu. Uh, Vai kāds bloķē motisko grozījumu? Tad mēs nevaram likt uz balsojumu. Viss ir ļoti vienkārši liekam uz balsojumu Līzeka 191. bez mutiskā grozījuma un uh, bez mutiskā grozījuma 191. par. Pret. Atturas. Pārbaudam elektroniski. Please close. Sa beidzam balsot. Is rejected noraidīts ar 26 balsīm par, 20, pret 22 par. 191 noraidīts pāriem pie 192 par, pret atturas noraidīts. 193 par, pret atturas. Pārbaudam elektroniski. 193. Please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 29 par 18 pret. Tālāk 194 par pret. Atturas. Noraidīts. Vēloties pārbaudīt 194. pārbaudām elektroniski. Sākam balsot. Please close the vote. Beidzam balsot. Is rejected with 27 against and 20. Noraidīts 27 pret. 198 par pret atturas pieņemts. Kompromiss 8 par pret atturas pieņemts. Nākošais. 212 ar mutisku grozījumu. Par pret atturas pieņemts. 213. par pret atturas pārbaudām 213. elektroniski. Please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 26 par 19 pret. 218. par pret atturas pārbaudām elektroniski 219. 18. Please close the vote. Beidzam balsot. Is adopted. Pieņemts.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 235. par, pret, atturas pieņemts. 236. par, pret, atturas. Pārbaudīsim elektroniski. 236. pārbaudām elektroniski. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienas balss vairākumu.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 atturas noraidīts. 242. divās daļās pirmā daļa par pret atturas pārbaudām elektroniski. 242. pirmā daļa elektroniski. Please close the vote. Beidzam balsot. Mūsu paliek aizvien mazāk un mazāk noraidīts. 21 uh, eh, balss pret 18 eh, par. Tālāk 243 eh, par pret atturas šķiet tieši tāpat noraidīts. 3 in favor. 100, 243. Against. Pret atturas noraidīts. 244. par pret atturas pieņemts. 248. par pret pieņemts. 247. par pret atturas noraidīts. 248. 247. pārbaudām elektroniski. Not with me, not in my EPP list. Okay, closed, closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 248. 248 par pret atturas noraidīts. 249 par pret atturas pieņemts. 250. par pret atturas pieņemts. 251. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. 252 par pret atturas pieņemts. 253 par pret atturas pieņemts. Pārbaudām elektroniski. 253. Sākam balsot. Four members are not voting, but... Četri deputāti nebalso. Beidzam balsot. Pieņemts 26 pret 19. Tālāk 254. par pret atturas pieņemts. 258. ar mutisku grozījumu par pret atturas pieņemts. Kompromiss 9 par pret atturas pieņemts. Tālāk 265. par pret atturas noraidīts. 266. par pret atturas atturas 266. par. Please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts ar 23 pret 20 tālāk, 267. pirmā daļa par, pret, atturas noraidīts, otrā daļa par, pret atturas noraidīts, 268 par pret atturas noraidīts, 269 par pret atturas noraidīts. E, pārbaudām elektroniski 269. Beidzam balsot. rejected by. Noraidīts. Tālāk grozījums numur. Divsimtas septiņdesmit par pret atturas e, noraidīts 271 par pret atturas pārbaudām 271. Please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 272 par pret atturas pieņemts. 273 par pret pret atturas noraidīts. 273. noraidīts, ja vēlaties, varam pārbaudīt. Pārbaudām. Still four colleagues. Okay, we close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. 20 pret 18. 274 par pretaturas pieņemts. 276. ar mutisku grozījumu par. 11. mutiskais grozījums. Muņisas kundze, paldies, saņēmām balsošanas listi 15 minūtes pirms balsojuma mums nebija iespējams eh, iepazīties ar mutisko grozījumu. Vai referents varētu nolasīt mutisko grozījumu? Šeit ir tikai divi vārdi. Respekts ir balstīts uz brīvas un taisnīgas tirsniecības principu, ne tikai eh, taisnīgas tirsniecības. Free and fair angļu tekstā. Oral... Ja mēs piekrītam šim mutiskajam grozījumam, tad, kolēģi, liekam uz balsojumu 278 grozījumu eh, par pret atturas pieņemts. 277 par pret atturas pieņemts. 278 ar mutisku grozījumu numuru 12 par pret vēlaties, lai referents to nolasa 12. grozījums. Aicina Eiropas Savienību skatīt eh, nu, līgumus eh, Āfrikas eh, Eiropas Savienības stratēģijas ietvaros. Un šeit ir ņemti jūsu secinājumi vērā, Branters kundze. Ja mēs piekrītam šim mutiskajam grozījumam par 278, tad balsojam par, pret, atturas, nav skaidrs, pārbaudām elektroniski. 278. Please close the vote. Beidzam balsot. It's rejected. Noraidīts. Tālāk 279. 278. tika noraidīts, tālāk 279. pār pret atturas pieņemts. Tālāk 280 par pret atturas. Pārbaudām elektroniski 280. Against Atalanta. Please close the vote. Beidzam balsot. Adopted. Pieņemts. 282 par pret atturas noraidīts, 283 par pret atturas noraidīts, 284 par pret atturas pieņemts, 285 divās daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pārbaudām elektronisku otro daļu 285. Beidzam balsot. Noraidīts. 286. par. Pret. Atturas. Noraidīts. 287 pret, atturas, šķiet, ka pieņemts. Pārbaudām elektroniski, bet šķiet, ka pieņemts. Colleagues, six, seven, six colleagues need to vote. Okay, let's close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 287. pieņemts, 288. par, pret atturas pieņemts, 289. par, pret atturas. Pārbaudām 289. Yes, please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. Tālāk 290. par pret atturas pieņemts, 291. par pret atturas pieņemts, 292. par pret atturas. Pārbaudām elektroniski 292. Please close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts. 293. par pret atturas pieņemts. 294. par pret atturas pieņemts. Kompromiss. Jā, Brantners kundze, man šķiet, ka par desmito kompromisu ir dalīts balsojums. Diemžēl eh, šis tas ir dalīts nepareizi. Uh, Un pirmā daļai ir jāiet līdz vārdiem rule of law un human rights, un tālāk dalītas balsojums ir abām pusēm noslēgt sarunas par brīvās tirsniecības sarunas ar Indiju. Par šo daļu mēs gribētu dalīto balsojumu. Barantners kundzi, vai jūs varētu norādīt, kur tad tas tiek sadalīts īsti? Atvainojiet, man ir ēpasts. Uh, e, kā tas ir uzrakstīts. Mēs e, gribam e, dalīt balsojumu abām duļām noslēgt sarunas par Eiropas Savienības Indijas brīvās tirzniecības e, nolīgumu, kas stimulētu Eiropas Savienības Indijas tirzniecības ekonomikas izaugsmu. Tikai šo teikumu. Tā tad, sākot ar both parties un tālāk eh, ar Šrilanku. Pirmais tātad grozījums ir bez šī teikuma un nu, pār otrā daļa ar šo teikumu. Tātad pirmā daļa bez šī teikuma par pret atturas pieņemts. Un tagad šis teikums par pret atturas pieņemts. Tālāk 303, 304 par, pret atturas pieņemts. 305 par, pret atturas noraidīts. Pārbaudām elektroniski 305. Yes, some colleagues uh, with only with their cards. Okay, let's close the vote. Beidzam balsot. Pieņemts ar vienu balss pārsvaru. 306. Par pret atturas noraidīts. 307. par 306 netika pieņemts. 307. par pret atturas noraidīts. 308. par pret atturas pieņemts. 313. Tālāk 313. par pret atturas pieņemts. 11. kompromiss par pret atturas pieņemts. 317. grozījums par pret atturas noraidīts. 318. par pret atturas pieņemts. 319. par pret nebija skaidrs. Pārbaudīsim. Uh, check, elektronik check on 319.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 pret atturas pieņemts. 331. trīs daļās pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pārbaudām, otrā daļa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 pret atturas pieņemts, 336 par pret atturas noraidīts, 337 par pret atturas pieņemts. Tālāk 338 par pret atturas pieņemts. 339. par pret. Pārbaudām elektroniski 339. Severīnu grozījums. So please, uh, yes, close the vote. Beidzam balsot. 19 pār 26 pret noraidīts. 340, 341 identiski grozījumi par, pret, atturas noraidīts. 339 tika noraidīts, 342 tagad par, pret, atturas noraidīts. 343. par, pret, atturas noraidīts. 344. par, pret, atturas pieņemts. 345. par, pret, atturas pieņemts. 347. par, pret, atturas pieņemts. 348. par, pret, atturas pieņemts. 349. par,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 saistītais balsojums bija noraidīts, tad eh, vairāk nav nekādas jēgas. Šeit bija runa par virsrakstiem. Ja viens tiek noraidīts, tad jūs nevarat eh, mainīt otru. Es domāju, ka mums vajadzētu ar pasku kungu kopīgi atrisināt šo jautājumu. Jo šeit bija runa par. Eh, The recommendation, Madam Munis par iedaļām. Muņises kundze, lūdzu. Vai mēs varētu pārbaudīt mutisko grozījumu? Ja tam nebija jēgas, tad to nevajadzēja nemaz likt uz balsojumu, jo, ja tas tiktu pieņemts, tad Butikov kungs, mēs esam nobalsojuši bet viņi var piedāvāt motis grozījumu plenārsēdē. Tāds bija arī mans priekšlikums. Šobrīd mums 319. tika noraidīts. 319. jau mēs nobalsojām pret tā, tad šim vairs nav jēgas, tāpēc mans priekšlikums ir šīs situācijas dēļ. Es nākšu klajā ar pašu kungu, eh, ar priekšlikumu plenārsēdē. But for the moment it does not. Šobrīd tam nav jēgas, jo pirmā daļa bija noraidīta, un otrai daļai pašai par sevi nav jēgas. Labi, tādā gadījumā pieturēsimies pie referenta ieteikumiem. Viņš nāks klajā ar priekšlikumu kopā ar Pāšku kungu šī grozījuma sakarā, un mēs ejam pie nākošā grozījuma, 350. Tieši tas pats, saka referents. 3 Tie visi ir kārtības vairāk jautājumi nekā satura jautājumi. So trust, uh, that... Uzticēsimies referentam, ka tā ir. Un nākošais 351. grozījums par pret. Atturas pieņemts 352 par, pret atturas pieņemts 353 par, pret atturas pieņemts 355. Eh, par pret atturas noraidīts, 356. par pret atturas noraidīts, 357. par pret atturas noraidīts, 358. ar mutisku grozījumu numur 13 par pret atturas pieņemts, 363. ar mutisku grozījumu numur 14 par pret atturas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 atturas pieņemts 368 par, pret atturas pieņemts 369 par, pret atturas pieņemts 370 par, pret atturas pieņemts 371 par, pret atturas pieņemts 372 par, pret apturas pieņemts 373. par pret apturas pieņemts 374. par pret apturas noraidīts 375. par pret apturas noraidīts 376. par pret apturas noraidīts 377. par pret atturas pieņemts 378. par pret atturas. Pārbaudām elektroniski 378. Beidzam balsot. Noraidīts. Ļoti žēl. 379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 pret atvainojiet, ir jābalso par. Ir kļūda mūsu sarakstā, šeit ir jābūt plusiņam. Pret at 12. grozījums ir pieņemts. 389. par, pret atturas noraidīts. 390. par, pret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 atturas pārbaudām, 396. pārbaudām elektroniski. Three nine six. Please close the vote. Beidzam balsot. 19 par, 20 pret noraidīts, 396 noraidīts, 6 par, pret atturas noraidīts, 7 par. Amendment. 7. grozījums par, pret atturas pieņemts. Astotais. Astotais par. Pret atturas pieņemts. Devītais par. Pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par. Pret atturas noraidīts. 12. ar mutisko grozījumu numuru 15. 15. rakstīts manā tekstā, bet ja jūs sakāt 13. Balsojumi par pret atturas pieņemts ar mutisko grozījumu. 13. par pret atturas noraidīts. 14. par pret atturas noraidīts. 15. 16. identiski par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 pret atturas pieņemts. 23. par pret pārbaudām elektroniski. 23. Beidzam balsot. Noraidīts. 24. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Tālāk 25. grozījums ar mutisko grozījumu numur 16 par, pret, atturas pieņemts. 27. par, pret, atturas nebija skaidrs, pārbaudām 27. elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par pret atturas pieņemts, otrais par pret atturas pieņemts, trešais par pret atturas pieņemts, ceturtais par pret atturas noraidīts, piektais par pret atturas noraidīts, vēlaties piekto pārbaudīt elektroniski. Please close the vote. Beidzam balsot. Noraidīts. Tālāk. Budžeta komitejas atzinums. Un budžets divi par. Otrais grozījums par. Pirmais ir aptverts, otrais nav par. Pret atturas pieņemts. Budžets 4 par. Pret atturas pieņemts. Budžets 5 par. Pret atturas pieņemts. Tālāk. Um, elektroniskas balsojums par ziņojumu projektu, ar, eh, kāds tas ir grozīts. Sākam balsot. Did everybody voted? Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. Šis ir eh, viens no mūsu visvarīgākajiem ziņojumiem. 34 par 1 pret 6 atturs. Apsveicam Broka kungu. Broka kungs vārds jums. Jā, es vēlējos pateikties par sadarbību ar frakciju rēna referentiem Un eh, no dažām lietām mēs nevaram izvairīties, un eh, ir neskaidrie jautājumi, ir visādas nesakritības. Es mēģināšu uh, sagatavot priekšlikumus plenāru sesijai, lai mēs varētu risināt šīs problēmas. Paldies par jūsu atbalstu. Pateicos, Broka kungs. Un tagad vārds Lozingas kundzei, kas arī vēlējās izteikties. Jā, paldies. Es vēlējos paziņot, ka mēs uh, goja frakcijas. Uh, vārdā iesniegsim mazākumu ziņojumu. Paldies! Labi, sekretariāts eh, pieņems zināšanai šo faktu. Paldies par jūsu pacietību un eh, divu minūšu laikā mēs eh, turpināsim ar tālākajiem darba kārtības punktiem. Abgeordneten, wir kommen jetzt zum Tagesordnungspunkt 16. Tālāk mēs pārējām pie 16. darba kārtības punkta Brantnēras kundzes ziņojumu par Eiropas parlamenta padoms un komisijas iestāžu nolīgumu attiecībā uz sadarbību budžeta jautājumos un pareizu finanšu pārvaldību. deputāti dodas prom steidzīgi, jo te ir runa par saprātīgu finanšu pārvaldību, bet vārds jums, Brantners kundze. Paldies, priekšsēdētāji. Jā, patiešām te ir runa par mūsu naudu. Tomēr sāksim. Daudz no jums jau būs redzējuši šo ziņojumu projektu, un uh, tas ir tāpēc, ka mēs jau pieņēmām līdzīgu atzinumu pirms diviem gadiem, kad referente bija Munis Skundze. Uh, un viņas projekts kalpoja par pamatu manam ziņojumu projektam. Pirms diviem gadiem institucionālā procedūra cieta neveiksmi, Jūs, Brokkungs, varbūt atceraties, ka pēc tā notika, notika liela cīņa starp komisiju, parlamentu un padomu, un šī cīņa tā arī nebeidzās. Un tagad mēs uh, veidojam divus jaunus ziņojumus. Viens ir par daudzgadu finanšu schēmu, un otrs ir par starpinstitūciju vienošanos par budžeta jautājumiem. Kopš tā laika nekas daudz nav mainījies. Es esmu pārņēmusi lielā mērā Munisas kundzes darbu, kas bija labi padarīts, un uh, pamatā ir divas idejas. Pirmā ir tāda, ka vajadzētu tikt galā ar uh, vairākiem uzdevumiem, eh, jo īpaši attiecībā uz KADP budžetu. Tāpat te runa par parlamentu uzraudzības tiesībām un ir vēl pāris specifiskāki elementi. Es ierosinu, kā ADP budžetu padarīt caurskatāmāku, lai uh, nodrošinātu politisko pārskatu atbildību un ir jābūt atsevišķai budžeta pozīcijai katrai KADP operācijai un arī īpašajam Eiropas Savienības pārstāvim. Tas nepalielinātu, tas uzlabot elastīgumu, pārcelt līdzekļus uh, no dažādiem pasākumiem. Un uh, Eiropas Savienība varēs reaģēt ātrāk un elastīgāk, un mūsu rīcībā būs lielāka caurskatāmība attiecībā uz to, kur tad līdzekļi galu galā nonāk. Līdz ar to mēs panāktu politisko pārskatu atbildību, neriskējot ar elastīgumu, un uh, parlaments eh, ir noteicis politiskās prioritātes, eh, piemēram, attiecībā uz īpašajiem pārstāvjiem un līdzekļu piešķirumu viņiem. Tāpat es ierosināju vienoto konsultāciju sanāksmi. Šādas sanāksmes ir svarīgas eh, kā ADP operācijām, un ziņojuma projekts rosina efektivizēt šīs sanāksmes un precīzāk nosaka, kādām šīm sanāksmēm vajadzētu būt. Tāpat mēs ierosinām uh, mazliet citādāku dalībnieku sarakstu, lai šīs sanāksmes būtu reprezentatīvākas. Tāpat arī vēlamies uh, optimizēt ziņošanas prasības. Un šis ziņojums, tāpat kā mūsu iepriekšējais, kas tika pieņemts 2010. gadā, lielā mērā balstās uz Lisabonas nolīgumu un uh, pamatā ir pārskat atbildība un politiskā uzraudzība. Uh, un es esmu droša, ka mēs panāksim vienprātību, runājot par grafiku. Pirmā apspriešana ir šodien, termiņš grozījuma iesniegšanai ir ceturtdien, otrā pārskatīšana būs septembrī, un pēc tam būs balsošana vadošajā komitejā, kas ir budžeta komitejā, un tas notiks oktobrī. Tātad galvārds pieder budžeta komitejai, Paldies par jūsu uzmanību, un es eh, gaidīšu komentārus. Paldies! Paldies, Brantners kundze! Man ir tas gods pārstāvēt Broka kungu. Eh, jā, kā senajās dienās, kad vadīja ārlietu komiteju. Tagad vārds nedziežas Nenskas kundzei. Paldies, kolēģi! Es debati par šo ziņojumu vērtēju tā, ka visas po politiskās grupas ir vienotas savā pieeja attiecībā uz komisijas ierosinājumu. Mēs vēlamies, lai parlamenta loma attiecībā uz uh, Eiropas ārpolitikas plānošanu un uzraudzīšanu tiktu atzīta. AFET atzinuma mērķis ir ne tikai apliecināt to, bet ierosināt specifiskus pasākumus, kas atvieglos sadarbību starp institūcijām. Es uzskatu, ka ziņojuma projekts atbilst šim mērķim, un kolēģi varēs sniegt arī savu demumu ar idejām un grozījumiem. Es domāju, ka par šo ziņojumu tiks nobalsots budžeta komitejā un sarunās ar padomi un komisiju. Mēs panāksim, ka šīs institūcijas piekritīs ka tādā veidā ir iespējams uh, optimizēt Eiropas ārpolitiku. Thank you so much, Nadešta Nenski, and now. Paldies, Nenskas kundzei. Tagad vārds Jetemekī kundzei. Viņas nav klāt. Monisas kundze. Gracias, presidente. Bueno, pues la, la opinión. Paldies, priekšsēdētāji. Branters kundze atzinums ir konsekvents un atbilst eh, pagājušā gada pieņemtajam starpinstitucionālu nolīgumu pieņemšanas laikā, un šī viengabalainība ir būtiska parlamentam šajā dosie. Tīpaši ļoti svarīgi ir visi grozījumi, kas attiecas uz parlamentu lomu, un it īpaši grozījums numur 4 Otri attiecas uz iespēju, ka neizmantotie fondi varētu tikt eh, atkārtot izmantot visā finanšu perspektīvas periodā un ne tikai eh, gadā N plus 3, kā to piedāvā komisija. Un pārējie grozījumi stiprina Eiropas parlamentu lomu un e, stiprina viengabalainību un konsekvenciju pieņemtajam. Sociālistu grupa piekrīt un ceram, ka šis vienbalsīgums var tikt uzturēts spēkā, kā bija jau pagājušajā gadā. Paldies! Gracias, senjora Munis. We... Paldies! Monisas kundzei. Citi kolēģi arī ir lūguši vārdu. Termiņš grozījuma. Tad neviens cits nav iesniedzis, nav, nav lūdzis vārdu. Un eh, termiņš grozījuma iesniegšanai ir ceturtdien 12. Pāriem pie 18. punkta starposma ziņojums labvēlīga iznākuma panākšanai 2014. 20. gada daudzgadu finanšu schēmas apstiprināšanas procedūrā. Un uh, Dženako kundze ir referente. Vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Tātad. budžets uh, attiecībā uz Eiropas pārstāvību pasaulē ir uh, piedzīvojis daudz labojumu un grozījumu. Un uh, tas noticis tāpēc, ka ir pietrūcis līdzekļu, pietrūcis elastīguma, ārkārtas izdevumiem neplānotiem izdevumiem, un tagad ir arī jauni pienākumi saskaņā ar Lisabonas līgumu. Ir vajadzīgs jauns finansējums, lai uh, Eiropa varētu pildīt savu starptautisko lomu. Ir arī pozitīvi notikumi komisijas. Uh, priekšlikums eh, attiecībā uz ceturto iedaļu un arī uz līdzekļu krājumiem. Es domāju, ka uh, nākotnē no padomas puses nebūs būtisku grozījumu un tāpat arī nebūs ievērojamu samazinājumu. Tāpat, runājot par daudzgadu finanšu schēmu attiecībā uz ceturto kategoriju, te ir būtisks elastīgums. Tas ir ārkārtīgi svarīgs un ir nepieciešams, lai nodrošinātu mūsu reaģēt spēju uz neparedzētām situācijām un krīzēm, ko nemaz nevar tā paredzēt. Tāpēc parlamentam ir jābūt gatavam un tam ir jāparādās arī budžetā. Mums ir vajadzīga nepieciešamā elastība, nodrošinot mūsu kopīgo drošības politiku, un tas nedrīkst nozīmēt, ka atbildīgās budžeta iestādes iespējas tiek ierobežotas. Un eh, tāpēc es savā atzinumā noraidīju šādus ierobežojošus variantus. Piemēram, to, ka varētu uh, būt kāds aizliegums izmantot rezerves. Tāpat arī attiecībā uz automātisku neizlietoto līdzekļu sadalījumu katra budžetārā gada beigās padome ir devusi savu piekrišanu programmai 14. un 20. gadam un Eh, šajā gadījumā padomē ir jāvienojas arī ar komisiju par līdzekļu atkārtotu izmantošanu ar finanšu instrumentu starpniecību. Priekšsēdētāji, noslēgumā es vēlos norādīt uz to, ka ir jāuzlabo pielāgošanās iespējas, un tas attiecas arī uz kandidātu valstīm un potenciālajām kandidātu valstīm, kā arī finanšu palīdzību, ko šīs valstis var saņemt. Mēs ievērojam more for more principu, un eh, te ir jāraugās uz faktisko progresu iestāšanās sarunās, kā arī uz Eiropas Savienības eh, absorbēšanas kapacitāti. Paldies Janako kundzei. Tagad vārds Monisas kundzei, ēnu referentei un pēc tam Lozingas kundze. Marija Monis. Gracias, eh, presidente. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par ceturtajā rubrikā, ceturtajā kategorijā paredzēto filmu finansējumu ar 70 miljoniem eiro un pārēdz 9 miljārdus 2014. gadam, kas ir tās pats eh, daudzums kā 2013. gadam. Mēs, eh, sociālisti, gribētu stiprināt Eiropas Savienības dimensiju kā globālā spēlētāja dimensiju, lai mēs darbības neierobežotos tikai uz kaimiņu valstīm, ir arī treš, svarīgas trešās valsts Eiropas Savienībā, konkrēti Latīņa Amerikas valstis. Un mēs uzskatām, ka ir Janoku. Ja kundzes grozījumi ir nepietiekami ambiciozi, un 2014. gadam nav nekāda pieauguma Eh, salīdzinājumā ar 13. gadā eh, paredzēto budžetu. Mēs uzskatām, ka budžets nav nasta, no kuras jāatbrīvojas, bet gan politisks instruments, kas mums ir jāizteno, lai varētu, izteno, eh, lai varētu novest līdz galam mūsu politisko mandātu. Tāpēc mēs iesniegsim grozījumu šajā sakarā, un mēs uzskatām, ka geogrāfiskais darbības plāns piemin tikai strateģiskās valstis, e, jānorāda, un nedrīkstam aizmirst e, Eiropas Savienības e, globālo lomu. Tāpat nedrīkstam aizmirst ceturto kategoriju Eiropas parlamentu lomu pēc Lisabonas uh, Eh, spēkā stāšanos, kā arī eh, darbību krīzes un neparedzētu gadījumu, eh, neparedzētos gadījumus. Mēs iesniegsim grozījumus, ņemam vērā Janaku kundas viedokli, bet ar sociālistu iesniegtiem grozījumiem. Paldies! Paldies, Munis skundzei! Frančiska Brantner! Paldies, priekšsēdētāji! Kopumā mēs piekrītam Genako kundzes ierosinājumam. Es domāju, ka, ja mēs paraugāmies uz debatēm padome un ierosinātiem izmaksu samazinājumiem 10% apmērā, es domāju, būs liela panākuma, ja izdosies saglabāt esošo līmeni, un tādam arī būtu jābūt mūsu mērķim. Ja mēs visi kopā par to iestāsimies, varbūt mums pat izdosies to panākt. Protams, var teikt, ka lūdzot vairāk, mēs arī kaut ko panāksim. Tomēr mums ir jāuzmanās, lai mēs kā parlaments nebūvētu gaisa pīles, kurām nespējam izveidot pamatus. Un e, mums patiešām vajadzētu mēģināt saglabāt to, kas mums jau ir. Tas arī būs pietiekami grūti. Es jau daudzkārt budžeta sarunās esmu ievērojusi, ka parlaments um, mēģina iegūt daudz, bet beigu beigās paliek ne ar ko, tāpēc es domāju, ka mums vajadzētu mēģināt aizstāvēt jau esošo. Mums ir vajadzīga spēcīga daudzgadu finanšu schēma, un mēģināsim to arī nodrošināt. Dank, Paldies, Brantneris kundzei. Tagad vārds Lezingas kundzei. Paldies referentei Mūsu vidū valda vienprātība attiecībā uz to, ka mēs eh, atbalstām palielinātu elastīgumu un eh, eh, plašākas komisijas budžetārās pilnvaras parlamenta kontrolas mehānismus un uzraudzības iestādes nekādā gadījumā nedrīkst ierobežot to kompetencēs. Budžeta uzraudzības tiesībām ir jāpaliek neierobežotām, tās pat būtu jāpastiprina. Viedokļi atšķiras un pamatīgi atšķiras attiecībā uz Eiropas Savienības ārējo un drošības politiku, un eh, tāpēc es esmu iesniegusi arī no savas puses politiskus grozījumus. Un paldies, Lozingas kundze, vai vēl kāds ir pieteicies? Nē, labāk nē, es, es domāju, ka mums nav daudz laika. Vēl Čenako kundzei vārds. Paldies! Es vēlos pateikties par man doto vārdu un, eh, protams, es, eh, mēs varam vienoties ar sociāldemokrātu frakciju, mēs eh, izskatīsim viņu iesniegtos grozījumus un esam noskaņoti ļoti pozitīvi. Mēs varam strādāt kopā arī ēnu referentu līmenī. Paldies! Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 4. 12. jūlijas pusdienlaiks. Uh, ja Ojolandes kundze jau nāk, un uh, viņa pārstāv Eiropas Savienības pilsoņu aizsardzības komiteju ārvalstīs, vārds jums. Uh, Paldies, priekšsēdētāji! Šis priekšlikums ir ļoti būtisks un praktisks. Un te runa par Savienības pilsoņu konsulāro aizsardzību ārvalstīs, ārpus Eiropas Savienības teritorijas. Sākotnējais priekšlikums no komisijas koncentrējās uz uh, krīzes situācijām ārpus Eiropas Savienības robežām. Un priekšlikums bija saistīts ar nepieciešamību veidot labāku koordināciju starp Eiropas Savienības dalību valstīm krīzes situācijās vai ārkārtas gadījumos. Uh, tika ierosināts, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izvēlēties vadošo valsti šādos gadījumos, taču kopš uh, priekšlikums ir nonācis mūsu rokās, daudzi kolēģi, tostarp arī es, esam strādājuši pie šīs koordinēšanas idejas, un tagad lielais vairākums no tiem, kas ir iesnieguši priekšlikums un grozījumus, ir vienisprātis, ka tā vietā, lai izvēlētos vienu vadošo valsti, mums vajadzētu radīt iespēju uzticēt šo funkciju Eiropas Savienības pastāvīgajām pārstāvniecībām trešajās valstīs, un tam ir vairāk iemesli. No vienas puses būtu ļoti svarīgi izmantot Lisabonas līguma pilno tiesisko pamatu, kas eh, šādu funkciju padarīt iespējamu. Un tālāk uh, ir būtiski arī tas, ka daudzām valstīm, jo īpaši mazajām, nav tāda plaša konsulārā pārklājuma pasaulē, bet mums ir Eiropas Savienības ārējās darbības dienests, un mums vajadzētu izmantot iespēju Eh, piešķirtam koordinējošo lomu, lai nodrošinātu to, ka visi Eiropas Savienības iedzīvotāji saņem vienlīdzīgu attieksmi un efektīvu labu konsulāro palīdzību. Tāpat mēs eh, mēģinājām būt vēl tālredzīgāki un ierosinām apsvēršanai, ka ilgtermiņa perspektīvā ārējās darbības dienests varētu pārņemt uh, dažus konsulāros uh, uzdevumus no Eiropas Savienības dalību valstīm. Mēs nekādā veidā negribētu apdraudēt Eiropas Savienības dalību valstu konsulātu nozīmīgumu, taču Šī apsvēruma pamatā ir iespēja vienkāršot procedūras, ar kurām saskaras Eiropas Savienības iedzīvotāji ārvalstīs, un tāpat mēs varētu samazināt dalību valstu finanšu slogu. Un visu beidzot, Mēs varētu arī uzlabot uh, Eiropas Savienības pilsonības uh, tēlu attiecībā uz uh, trešajām valstīm. Uh, Eiropas parlamenta kolēģi vidū pastāv vienošanās, un es ceru, ka vasaras brīvdienu laikā mēs varēsim izstrādāt galīgo atzinumu par šo jautājumu, ka tas būs gatavs jau līdz septembrim. Paldies! Paldies, Nānskas kundze! Thank you very much! Paldies! Dargie kolēģi, mana uzstāšanās būs pavisam īsa, jo Ojulandas kundze un es esam vienprā, vienas prātis par konsulāro aizsardzību Eiropas Savienības pārstāvniecībās ārzemēs, it īpaši nodrošinot konsulāro palīdzību tām valstīm, kurām nav savu pārstāvniecību. Libe komitejas nostāja ir tāda pati kā mūsu komitejai, bet tomēr dažiem mūsu kolēģiem, tīpaši britu kolēģiem, ir iebildumi. Tomēr gribu atgādināt, ka ir spēkā Eiropas Savienības līgums, kas ir jā īsteno un jāpilda. Ja Eiropas Savienības pārstāvniecības netiktu iesaistīts kaut konsulāro pakalpojumu sniegšanā, tad tas būtu pretrunā ar līgumu. Tādēļ būtu jāizdara lielāks spiediens uz padomi un ārējās darbības dienestu, lai izmantotu mūsu delegāciju iespējas, jo svarīgākais ir nevis valstu suverenitāte, bet mūsu pilsoņu drošība. Lielas paldies! Paldies! Es arī vēlētos pateikties referentei par atzinuma projektu, saka Brantners kundze. Mēs par šo jautājumu esam apsprieduši jau toreiz, kad tika veidots ārējās darbības dienests. Un kā Nainskas kundze teica, šeit ir runa tiešām par Lisabonas līguma īstenošanu, lai nodrošinātu labākais sardzību mūsu pilsoņiem. Mums ir jānorāda, ka esam vīlušies komisijas priekšlikumā, jo šeit ir runa tikai par uh, koordinācijas uzlabošanu, bet ļoti maz, kas ir teikts par uh, savienības delegāciju lomu uz vietām. Un uh, tieši tagad, kad tiek veikti taupības pasākumi ir dalību valstīm, tas jāparāda, ka viņas īsteno šos pasākums arī uz vietām, it īpaši ārkārtas situācijās nodrošinot sadarbību, jo kopīgi darbojoties mēs varam ietaupīt līdzekļus mūsu budžetos, neapdraudot pilsoņu drošību. Mums vismaz būtu um, jāpanāk tas, ka uh, Savienības delegācijas ir kontaktpunkti un informē pilsoņus par viņu tiesībām, bet, nu, mēs varētu iet tālāk, bet tam jābūt vismaz minimumam. Eiropas Savienības delegācijām būtu jāuzdod tieši konsulārie pienākumi, it īpaši, ja dalību valstu valdības nevēlas vairs nodrošināt šādus pakalpojumus. Mēs zinām, ka Briti šeit ir liela problēma, un viņi paši varētu aprēķināt, cik daudz naudas apvienotai karalistē palīdzētu ietaupīt, uh, tad, ja viņi mainītu savu uh, viedokli. Gribu pateikties referentes kundzei un Bauers kundzei, kas ir ļoti labi strādājusi. Es domāju, ka mums ir ļoti aktīvi jācīnās par mūsu viedokli, jo šeit mēs varam nodrošināt konkrētus ieguvumus Eiropas Savienības pilsoņiem. Liels paldies! Atvainojos, ka nevarēju dot jums vārdu, jo runāju pa telefonu ar ārlietu ministru tieši tajā brīdī. Neviens vairāk nav lūdzis uh, vārdu. Uh, Ā, Bauers kundze vēl, Ojulāns kundze vēlas uzstāties. Ā, nē, ba Edita Bauere, kas pārstāv Lībe komiteju. Liels paldies priekšstādētāji par šo iespēju. Vēlējos tikai pateikties referentei un uh, gribēju norādīt, ka augstu vērtē viņas izvēlēto pieeju galvenokārt koncentrējoties uz ārējā darbības dienas iesaistīšanu ko es gribētu teikt attiecībā uz grozījumiem un atzinumu, būtu jāņem vērā, ka mums ir divu veidu konsulārā aizsardzība - ikdienas pakalpojumi un risku pārvaldība. Runājot par ārējās darbības dienestu tas nav uh, paredzēts, lai sniegtu ikdienas uh, konsulāros pakalpojumus mūsu pilsoņiem attiecībā, teiksim, uz pazot, pazaudētiem uh, ceļošanas dokumentiem un citos gadījumos. Turklāt ņemot vērā Lisabonas līguma 23. pantu, kurā ir norādīts, ka Eiropas uh, Savienības pilsonis var vērsties jebkurās dalību valsts pārstāvniecībā. Vajadzētu aktīvāk iesaistīt ārējos uh, dienestus riska pārvaldībā un padomāt varbūt par to, vai nebūtu liederīgi uh, atgādināt uh, par šo 23. pantu līgumā šiem dienestiem. Paldies! Vai vēl kāds vēlas uzstāties? Nē, tad grozījumu iesniegšanas termiņš ir 13. jūlijas pulksten 12. Tālāk ir Čārlza Tanaka ziņojums Eiropas Savienības stratēģija Āfrikas rāgām. Paldies, priekšsēdētāji! Man nu pat padomas pārstāvis uh, atgādināja, ka tas ir strateģiskais ietvars vai pamats, un tā kā nosaukums drusku neprecīzs, bet tas jau nekas. Pagājušā gada 14. novembrī parlamentā šis jautājums tika izskatīts, un tagad mans ziņojums ir ieguldījums attiecībā uz šo reģionu. Un IGAU ir uh, organizācija, no kuras ir um, darbība pašlaik uh, izslēgtas atsevišķas valstis cilvēktiesību pārkāpumu dēļ. Šajā reģionā valda nestabilitāte, runājot jau par Somāliju, tagad pastāv uh, Eh, spriedze starp Sudānu un eh, Dienvidu Sudānu abi un eh, Darfūras gadījumā un tāpat starp Eritreju un Somāliju un Džibuti. Šis Āfrikas rai reģions ir viss, viens no visbīstamākajiem visā pasaulē. Šo nestabilitāti pastiprina bats, attīstības trūkums, jūras pirātisms, narkotiku tirdzniecība un kontrabanda, eh, tiesiskuma trūkums, terorisms, tur darbojas Alšabab, un eh, tās ir tikai dažas no problēmām. Eh, runājot par šo stratēģiju, ir jāveido stabilas struktūras, jāsadarbojas ar starptautiskajām struktūrām, lai risinātu konfliktus tālāk, nodrošināt, lai šā reģiona stabilitāte un drošība neapdraudētu citas kaimiņu valstis, eh, veicināt labklājību, apkarot nabadzību un veicināt ekonomisko sadarbību un integrāciju bet ir svarīgi pievērsties konkrētiem eh, jautājumiem, Somālijā ir svarīgi sniegt atbalstu izšķirošā brīdī valsts vēsturē. Valstī ir bijusi nestabilitāte jau desmitiem gadu, un tagad 2012. gada augustā šīs pagaidu valdības pilnvaras oficiāli beigsies. Un e, mums ir jāpanāk, lai notiktu brīvas un godīgas vēlēšanas un uh, lā, jāpanāk atbalsts jaunajai Somālijas valdībai. Tas nozīmē, ka manu uh, ziņojuma grozījuma termiņa, iesniegšanas termiņš ir 18. septembris, tas būs tūlīt pēc šī pavērsiena. Tālāk pirātisms rāda milzīgas papildu izmaksas jūras uh, kuģniecībai un tirzniecībai, nodrošinot personāla drošību. Uh, un uh, tāpat uh, visi drošības uh, pasākumi, protams, var būt efektīvi, bet tos būs grūti apmaksāt uh, raugoties ilgākā nākotnē, jo pirāti autisma uh, eh, situācija tikai pasliktinās saskaņā ar Atalantas uh, informāciju. Šķiet, ka, uh, ka pirāti tagad cīņa pret pirātismu pastiprinās, ir paredzēts paplašināt pilnvāras Atalanta misijai, lai vērstos pret pirātu Uh, bāzēm arī uz savas zemes. Protams, šie pasākumi var būt daļa no risinājuma, tomēr mums jārisina arī problēmas cēloņi, kas ir saistīti ar politisko, ekonomisko nestabilitāti, tiesiskuma trūkumu un arī uh, jebkādu nodarbinātības iespēju trūkums šajā reģionā. Tāpat ir jārūpējas par tieslietu un uh, ieslodzījumu vietu sistēmu Somālijā, lai varētu uh, arī uh, vērsties pret pirātiem, ievietojot tos cietumā. Bet tas viss jādara saskaņā ar starptautiskajiem cilvēku tiesību standartiem, lai tās valstis uh, tos ievērot attiecībā uz noķertajiem pirātiem un alšababa aktīvistiem. Tāpat ir jāstiprina stiprina uh, arī policijas un krasta apsardzes spēku rīcības spēju kaimiņu valstīs. Sniedzot atbalstu šī reģiona valstīm, mums ir arī jādomā par stabilitātes iedibināšanu. Šai reģionā, šeit domāju tāds valsts kā Etiopija un Kenija, kas piešķir Amisom uh, spēkus un sniedz militāru atbalstu reģiona stabilitātes uzturēšanai. Ir jārod ilgtermiņa risinājums, par ko uzņems atbildību Āfrikas valstis ar starptautiskā sabiedrības atbalstu, un tādēļ ir nepieciešams, lai iesaistītos Āfrikas Savienība un IGAD šai procesa ir arī pozitīvi piemēri. Ir uh, pastāv Somalilanda, kas gan starptautiski netiek atzīta, bet tā konsolidē uh, demokrātiskās struktūras un tām būtu jāspēj sniedz atbalsts, lai tā varētu integrēties starptautiskajā sabiedrībā un piedalītos cīņā pret terorismu un pirātismu. Ir, ja E, šie konflikti netiks atrisināti, tad radīs e, spriedze uzturēsies arī turpmāk, un e, šeit es domāju strīdu par ienākumu sadalu starp Sudānu un Dienvidu Sudānu, jo šī Dienvidu Sudāna, kā nesen neatkarību iegūsi valsts, varētu būt apdraudēta, ja Eh, problēma netiks atrisināt. Esmu gatavs uzklausīt jūsu viedokli, kolēģi. Grozījumi ir iesniedzami līdz 18. septembrim. Tālāk izskatīsim šo jautājumu 10. oktobrī un pēc tam um, balsojums komitejā novembrī un tad jau pēc tam Strasbūras sesijā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Jūs jau paziņojāt grozījuma iesniegšanas termiņu, bet tas patiesībā ir sēdes vadītāja pienākums. Un tagad es gribētu izteikt zināmus komentārus, jo Svensona kungs ir um, ēnu um, referents tautas partijas grupā, bet viņš nevarēja piedalīties sanāksmē un viņš lūdza mani uh, paust savu viedokli. Viņš gan nezināja, ka vadīšu sēdi, bet tas, uh, es ceru, jums netraucēs. Tātad vispirms Svensona kungs vēlas pateikties Čārlzam Tanokam par izcili sagatavoto ziņojumu projektu. Riet, eh, Āfrikas raga reģions ir ļoti sarežģīts reģions, un šīs problēmas jārisina eh, ļoti pārdomāti un piesardzīgi. Svensona kungs ir iepazinies ar projektu un gatav, eh, ir paredzējis iesniegt grozījums tautas partijas vārdā. Šis ziņojuma projekts ir labs, bet Svensona kungs grib pastiprināt akcentus svarīgos jautājumos. Un uh, Eh, it īpaši eh, satraucošs jautājums ir cilvēku tiesību situācija, tas, ka netiek nodrošināts pamat cilvēku tiesības uz dzīvību, drošību un veselību, un tā ir milzīga dilema mūsdienu pasaulē, un tādēļ nevar eh, par zēmu novērtēt to, cik svarīgi Eiropas Savienībai ir jāsadarboties ar šo, eh, šā reģiona valstu valdībām un uh, citām organizācijām, lai nodrošinātu šo jautājumu īstenošanu. Sieviešu tiesības ir ignorētas šajā reģionā, nav nodrošināta bērnu tiesības uz izglītību, reģionā izplatās islamisms un tas apdraud eh, reģiļģisko mazākumu tiesības. Ir jānodrošina miers un stabilitāte reģionā, lai cīnītos pret uh, uh, pirātismu, lai nodrošinātu pagā, uh, palīdzības sniegšanu šim reģionam, lai veicinātu reģiona ekonomikas attīstību. Uh, Tāda piemēra kā Somālīlenda ir vairāk jāakcentē kā paraugs citām uh, Somālijas daļām Un noslēgumā Svensson kungs vēl mums visiem uh, panākumus darbā pie šī svarīgā rezolūcijas projekta. Un tagad Marija Muņis. Paldies priekšsēdētāji, paldies Tanokungam par um, ziņu projektu kas, manuprāt, ir um, labs pamats, uh, kuru mēs varēsim papildināt ar atsevišķiem aspektiem, kas būtiski šķiet sociālistu grupai, kas varbūt ir nepietiekami detalizēti skatīti. Un pirmkārt, humanā krīze un piekļuves tautai jēdziens. Otrkārt, situācija ar iekšēji pārvietotām personām un bēgļiem, kas ir būtisks jautājums Āfrikas ragā nav eh, nekāda jautājuma par diasporu migrāciju un eh, to ietekmi uz reģionu attīstību. Tāpat arī mēs gribam to iekļaut ar grozījumu palīdzību un ceram, ka ar eh, Tano kunga piekrišanu mēs varēsim iekļaut dzīmuma perspektīvu visās konflikta at un atrisināšanas fāzēs. Tālāk par kaujinieku reintegrāciju. Šis jautājums ir būtisks, lai varētu atjaunot drošības klimatu lai varētu atjaunot attīstības aktivitātes. Tāpat arī nav atsauces gadas attīstības mērķiem uz nabadzības e, samazināšanu, par atjaunīgiem enerģijām. Šie ir elementi, kas būtu jāiekļauj, jo šeit ir runa par e, ārlietu jautājumiem un arī par attīstības jautājumiem. Ir atsevišķi no tiem šai, šajā reģionā ir nesarojami saistīti. Tos, tos nevar uh, skatīt at, at, atsevišķi no tīri politiskiem jautājumiem. Eh, klimata pārmaiņu jautājumi, tā skaitā, un attiecībās starp uh, drošību un attīstību ir jāņem vērā arī šis Eh, aspekts, kā arī tas, cik eh, neaizsargātas ir pārvietotās personas. Tālāk eh, referents piemin EUNAFO un EUNAFOR Atalanta un Eiropas Savienības tirdzniecības misiju, tāpat arī Kap Nestor. Un mēs varam tikai piekrist šeit referentam, tomēr sociālisti uzskata, ka ir eh, jāievieš regulējoši pasākumi privātām drošības eh, struktūrām, kas ir aizvien klātesošākas ir eh, jānosaka skaidrs eh, rīcības kodeks šeit, un šis būtu eh, piemērots brīdis prasīt no komisijas un padomas iniciatīvu šajā sakarā. Paldies, un ceram, ka varēsim lieliski sadarboties ar referentu un pārējām grupām šī ziņojuma sakarā. Dank, Paldies, Monēs uz kundzei. Tagad vārds bija tikai Ferkungam. Paldies priekšsēdētāji pievienošos kolēģiem, kuri pateicās referentam par rezolūcijas projektu sagatavošanu. Un es gribu teikt, ka arī es esmu nolēmis uh, konstruktīvi piedalīties šai darbā, tomēr vēl mm, mums ir daudz darāmā, manuprāt. Viens no pamatprincipiem, kā ko uzsver referents, un tam es piekrītu, ir tas, ka par šo procesu ir jāuzņemas atbildība un jāvada tas pašiem Āfrikas pārstāvjiem. Es gribētu pievērsties pieciem punktiem, kuros man ir zināmas viedokļu atšķirības. Pirmais ir uh, kaimiņu valstis. Mans vērtējums par kaimiņu valsti, tīpaši Etiopijas lomu, ir kritiskāk. Šeit ir runa par vienpusējiem pasākumiem. Tāpat ir jāpiemin, ka Eritreju apsūdz uh, ieroču un finansiāla uh, atbalsta sniegšanai Alšababam un par to ziņo ANO pārstāvi. Protams, mums ir jādod tāds strateģisks ietvars Āfrikas ragam, bet uh, varētu būt tādas pārmaiņas, kas uh, dotu uh, reālu uh, uzlabojumu, ir tas, ka Eiropas Savienības pārstāvjiem šajā reģionā varētu uzdot koordinēt šo procesu. Numur trīs. Es kritiskāk vērtēju militāro attīstību. Pirātisms šobrīd nesas, nesit to augstāko vilni, tas drīzāk ir izskaidrojams ar lietus uh, Eh, sezonu un musonu lietiem nekā ar eh, militāro stratēģiju, kas tiek īstenot apkarojot pirātismu. Numur četri. Man ir eh, zināmi iebildumi pret referenta ierosinātu, ierosinājumu risināt Somalilandas neatkarības jautājumu. Šeit 11 punktā ir uh, norādīts, ka uh, pieņem zināšanai, ka Somālilanda uh, cenšas panākt savas neatkarības atzīšanu. Protams, mēs varam norādīt uz Somalilandas ieg pozitīvo ieguldījumu drošības uh, un stabilitātes jomā šajā reģionā, bet mēs nevaram uh, mudināt uh, veikt spērt kādus eh, tālākus soļus. Mums vajadzētu rosināt, eh, turpināt konstitucionālo procesu, kas ir uzsākts, manuprāt, ir sasniegts zināms progress, un mums nevajadzētu šaupīties un sniegt atbalstu šim procesam. Paldies! Jā, vielen dank, Herr kolēģe. Paldies, Bitika Ferkungam. Tagad vārds Lazings kundzei. Paldies! Arī es vēlētos pateikties referentam par ieguldīto darbu. Taču ir jāteic arī, ka eh, no mūsu skatu punkta pastāv, mē, mēs, mēs nevaram īsti piekrist eh, galvenajam šī ziņojuma virzienam. Es piekrītu Bitikoferu kungam un citiem iepriekš runājušajiem, ka pašiem Afrikas iedzīvotājiem jāmēģina risināt reģionu problēmas taču mēs nedrīkstam uh, aizmirst par cēloņiem un uh, sekām. Piemēram, uh, netika pietiekami izklāstīts uh, ūdens resursu jautājums, tāpat arī zvejnieku problēmas. Referents ievadā ir pieminējis nabadzību, taču ziņojumā nav apskatīts tas, ka nabadzība ir viens no problēmu pamatiemesliem. Tāpat arī nav apskatīta negatīvā attiecība ar Rietumu Eiropas industriālajām valstīm uh, ietekme Tāpat nav pieminēta Somālija un nav pausta kritika pret šo valsti. Jā, ir pieminēta Kenija, Uganda, Etiopija, taču tik tālu, cik eh, tas ir bijis saskaņā ar pašreizēju Eiropas Savienības stratēģiju. Mēs uzskatām, ka šis ziņojums apskata simptomus, taču tajā nav priekšlikumu situācijas risināšanai, nav arī pētīti cēloņi. Tāpat mūsuprāt, problēmu risināšanas militārās iespējas ir pārāk uzsvērtas. Te ir pieminēta militārās, eh, krasta apsardzes eh, izglītošana un citi aspekti. Uh, Es uzskatu, ka vajadzētu paraudzīties, cik ir iespējams, vai ir iespējams uh, izstrādāt pašu ziņojumu, vai arī jāiesniedz grozījumi. Paldies, Tanuka kungs. Vai jūs vēlētos izteikties? Paldies, priekšsēdētāji. Īsumā atbildēšu uz uh, sacīto attiecībā Svensona kunga piezīmēm. Šis ir ziņojums, kas attiecas uz ārpolitikas un aizsardzības jautājumiem. Es pieminēju cilvēktiesības, es arī liku uzsveru šo jautājumu, man arī būtu prieks saņemt ziņojumu šajā jomā, jo īpaši cik tālu tas pārklājas ar Mūnijas kundzes uh, eh, komentāriem. Taču es piekrītu, ka cilvēktiesības ir liela problēma, jo īpaši teritorijās, ko kontrolē Al-Shabaab, un es uh, tos atbalstīšu taču bija zināmi uh, apjomi ierobežojumi, un es sāku ar savām prioritātēm, kaut arī cilvēktiesības ir vienlīdz svarīgas. Tālāk par Monisas kundzes ierosinājumiem es piekrītu par to, ka ir nepieciešams atbruņot militāristus, taču šis nav attīstības komitejas ziņojums, līdz ar to tūkstošgadus attīstības mērķi nav mana prioritāte, un arī klīmata pārmaiņas nav. Tāpēc uh, es nedomāju, ka šis ziņojuma apjoms atļautu, ko tādu iekļaut. Es eh, atbalstu priekšlikumu par drošības informāciju uz kuģiem un arī drošības eh, komandas uz kuģiem. Nav neviena kuģa ar eh, šādu personālu, kas būtu ticis nolaupīts. Bitikofer kungs, es izskatīšu ātri viņa piezīmes, eh, viņš kritiski izsakās par divpusēju iesaistīšanos un arī par to, ka Etiopija nav gluži liberāla demokrātija un tajā ir nozīmīgas cilvēktiesība problēmas, kas varbūt nav tik liels kā Eritrejā, taču šai valstī nākas rīkoties savās interesēs, lai sargātos no Alšabāba ietekmes pieauguma reģionā. Es arī pieminēju pirātismu, bet jā, to, ka šo gadījumu skaits samazinās, taču jau 2011. gadā tas mazinājās. Un arī Eufor un Atalanta ir norādījuši, ka pirātiem ir samazinājušās iespējas eh, veiksmīgi nolopīt kuģus, tomēr vajadzētu turpināt eh, skatīt šo problēmu. Tāpat arī atbildot Lozingas kundzei, kas uzskata, ka ir jārisina nabadzības problēma, manuprāt, tas ir tikai viens no iemesliem. Tāpat eh, runājot par Somalilendu, kas ir ārkārtīgi nabadzīga valsts, vai vajadzētu sasaistīt šo valsti ar pirātīs, ar pirātu jautājumu. Es uh, īsti nepiekrītu Lozingas kundzes principiem. Runājot par Somalilendu, es vēlētos stingrāku formulējumu, es atbalstu uh, šī reģiona neatkarību, uh, tā atzīšanu, tam izdevās panākt eh, atzīšanu, bet uh, ar to ir saistīti tiesiski un starptautiski konflikti. Es tagad neiedziļināšos diskusijās par Somālīlēndu, es zinu jūs uzskatus, man uzskati atšķiras. Es nepiekrītu neitrālajai nostājai un tādā veidā mēģinu veicināt savus uzskatus. Uh, bet uh, eh, Somalīlendai veltītā konferences Londonā atstāja šo jautājumu atvērtu, un uh, daudz jautājumu ir jārisina iekšēji starp Somalīlendu un Somāliju, un uh, eh, šī situācijas risināšana būs sarežģīta. Tomēr ir jāņem vērā daudz ar šo reģionu saistītie politiskie aspekti, ko es arī esmu mēģinājis darīt. Un jā, es labprāt analizēšu ūdens trūkumu jautājumu, kas ir problēma ne tikai Āfrikai, bet nākotnē skars visu pasauli. Indija un Ķīna pārsniedz eh, savā nozvejā pieejamos zīvi resursus, un eh, es domāju, ka šī situācija ir saistīta arī ar organizēto noziedzību, tiesiskuma trūkumu un valdību nepietiekamo iesaistīšanos. Uh, bet es labprāt izskatīšu grozījumus, un uh, mēs varēsim par tiem diskutēt un tikties ar ēnu referentiem, lai veidot kompromisu grozījumus. Paldies Tanaka kungam. Termiņš grozījuma iesniegšanai ir 18. septembris pusdienlaikā. Bet mēs tiekamies atkal pulksten 15. lai runātu ar Kīpras ārlietu ministru, ministri. Markulis kundzi, un eh, tagad noslēdzu šī rīta sanāksmi.